Kolēģi, kolēģi, buongiorno! Dārgie kolēģi, labdien, sāksim balsošanu! Mums tagad sāksies balsošana. Runa ir par institucionāliem jautājumiem, par budžetu. Sāksim ar budžeta projektu 2017. gadam došu vārdu abiem referentiem. Mēs uzklausīsim. Paldies, priekšēdētāji. Man divas minūtes tomēr lūk.